darbu. Eiropas mantojuma e, zīmes labā. Lielisks piemērs, kā uh, ar mazu finansiālu ieguldījumu Eiropa var dot pievienoto vērtību. Tur, kur Eiropas mantojuma zīme tiks izmantota, no tās iegūs Eh, attiecīgās iestādes, ja būs vairāk apmeklējumu. Tas nāks par labu mm, Eiropas tautsēmniecībai. Mums ir eh, vienota Eiropa, un tāpēc mums jārūpējas, lai mūsu šī eh, mozaika identitāte tiktu tomēr apvienot, atvainojiet, ir grūti koncentrēties, jo tāds trats zālē, es ceru, ka visi dzirdēja, ko es teicu. Paldies, un tagad vārdu Antinoro kungam dodam. Paldies priekšsēd. Šī mantojuma zīme ir ļoti nozīmīga kontinentam, kur atrodas visvairāk UNESCO um, aizsargājumu objektu, kultūras centru, dabas, ievērojams vietas, uh, Um, Eiropas mantojuma zīme ir nozīmīga Eiropas viengabalainībai, un tā palīdzēs mums veidot kultūras dialogu. Tātad es ceru, ka šī izvēle būs tāda, no kuras jaunā paudze iegūs, un tā būs labāk izglītot par Eiropas kultūras mantojumu. Paldies referentam par darbu no sirds. Es ceru, ka komisija spēs efektīvi to visu īstenot, lai Eiropas kultūras intereses. Un tagad balsojumu skaidrojumu par pakas ziņojumu Šveic līdzdalību programmā jaunas darbību un rīcības programmā mūža izglītības jomā. Un tagad lūdzu atkal vārds Takuls kungam. Paldies priekšsēde. Mūža izglītība ir veiksmes stāsts Eiropas Savienībai. Un šis ir arī īstais brīdis pateikties Dorisai Pakai par viņas lielisko darbu. Es, protams, balsoju par. Šīs balsojums eh, eiroskeptiķiem parāda, ka mūžilgā izglītība ir ne tikai veiksmes stāsts, bet valstis ārpus Eiropas Savienības, kā Šveica, ir interesēts tajā piedalīties un gatavs uh, dot savu finansiālu ieguldījumu arī. Lūk, kā jāveic labās prakses apmaiņa un kā Eiropas eh, praksi jāpadara pieejama plašākai publikai. Eiropas mūža izglītības programmas ir Eiropas veiksmes stāsts un, un priecājamies, ka Šveica tajā arī varēs piedalīties. Paldies. Vārds Anana, Hanan kungam. Paldies, eh, priekšsēdus kundze, gribētu eh, parlamentam uzdot vienu jautājumu. Kādēļ Šveicē eh, klājas tik labi? Varbūt jūs domāsiet, ka valsts, kurai īpaši atkarīgi no finanšu sektora, būtu īpaši cietus no uh, bankas krīze, kas nesen bija Helvētijas konfederācija, bija 214 IKP procentu kā Eiropas Savienībā. Tās iedzīvotāji divreiz bagātāk par reiz iedzīvotājiem. Protams, daļai tas ir eh, pateicoties eh, šoiet nolīgumam ar Briselu, viņi ir brīvā tirgu, uz viņiem attiec brīvā preču kustība un tā tā, bet viņi ir ārpus eh, kopīgās lauksaimniecības, zvejniecības politikas, viņi kontrolē savus robežas, viņi risina savus cilvēktiesības jautājumus un viņi tikai maz iemaksā budžetā, viņi ir gatavi. Uh, um, uh, noslēgt brīvās tirdzniecības līgumus paši. Eh, brīnišķīgs modelis eh, Lielbritānijai. Augsts dzīves līmenis, eh, tad mēs varētu arī iegūt ļoti daudz. 60 miljonu tirdzniecības spēcīga valsts, kuras kolonijas ir bijušas visā kontinentā. Tāpat kā Šveica mums nevajadzētu atstāt tādu, kāda ir mūsu attiecības ar Briselu, bet ir jāiztais un, un ir jābūt pilnvaras jāatgriež pēc iespējas zemākā līmenī, lokālākā. Paldies! Un tagad būs balsošana skaidrojumi par sājera ziņojumu. Dalību valstu kontroli pār komisijas pilnvaru īstenošanu Muskardīnī kundze. Paldies, priekšsēd. Es atturējos šīs dienas balsojumā uh, eh, pār šo komitoloģijas jautājumu, tādēļ, ka. Kārtējo reizi cilvēki mēģina antidempinga procedūras pakļaut patvaļai. Bet tas ir viens no instrumentiem, ko mēs varam izmantot, lai aizsargātos pret negodīgu konkurenci. Referenti ir panākusi kompromisu ar padomu, bet es, uh, referents, bet es domāju, ka priekšlikums īsti nespēja izpildīt eh, tiesniecības politikas prasības attiecībā uz komitoloģiju. Eh, šeit krīze radījusi papildus slogu Eiropas uzņēmiem, ir vairāk bezdarbnieku, vairāk uzņēmumi pārvietojas ārpusē. Es eh, eh, pret viltojumiem aizsardzību tikai pasliktinās. Tātad ir jāaizsargā es eh, tirdzniecību. Paldies, Hanan kungam, atkal vārds. Paldies, priekšsēdus kundz. Izteikšos, cik vienkārši var īrijas nodokļu maksātāji un es nodokļu maksātāji tiek piespiest, lai es finanšu sistēmu balstītu. Vakardien man uh, Eh, apakšpalāta balsoja eh, eh, par kredītu atbalstu īrē apziņā, ka viņa draugam atbalsta, bet ar papildus tātad parādu uzlikšana valstī tā nav palīdzīšana. Īrija ir vienotā valūta eh, sagrāvus. Eh, iepriekš bija uh, mīnus 1% uh, vai tikai intre, 1% uh, kredītlikums, bet tagad, uh, kad ir ekonomisks sagrabrakums, uh, valsts nespēja savu valūtu uh, devalvēt. Uh, vesela paudze, uh, deflācija, uh, emigrācija un tā tālāk, lai mēs šo projektu projektu varētu uzturēt pie dzīves. Tā vietā, lai palīdzētu glābt eiro īrijā, mums vajadzētu palīdzēt glābt īriju no Eiropas Savienības. Varbūt piesaistot tās valodas sterlingu mācījumā, lai nomaksātu tās parodas un varētu atkal uh, kļūt par neatkarīgu un uh, turīgu valsti. Paldies! Tagad būs balsošanas skaidrojumi par Andrikiena ziņām cilvēktiesības pasaulē 2009. gadā un Eiropas Savienības politika cilvēktiesību jomā. Un tagad dosim vārdu prēdam. Paldies, priekšsēdētā. Andrikiene pentru. Paldies, es teikšu paldies Andrikienas kundzei un liels paldies par viņas paveikto darbu. Kopumā es balsoju par 25. grozījumu, jo, manuprāt, um, ir, tas ir ļoti nu, tāds bīstams jautājums, par ko šeit ir runa. Mēs gribam popularizēt savas vērtības pasaulē, cits starpā arī cilvēktiesību ievērošana, bet pēdējo gadu laikā ir arestēta un cietumā iemest ļoti daudz cilvēku tiesību aizstāju. Runa ir arī par Krieviju Un 25. grozījumā es domāju, ka attiecībā uz to Krievijas iestādes ir jāaicina pēc iespējas ātrāk noskaidrot, kāpēc tika nogalināts žurnālists Magnitskis. Un es uzskatu, ka e, Krievijas iestādes ļoti labi dzird un saklausa signālus, kas nāk no Eiropas Savienības. Šis jautājums ir jānoskaidro un jāveic attiecīgie pasākumi. Paldies, kolēģis Kalinovskis. Paldies, priekšēdētāji. Eiropas Savienība aizsargā tos, kas paši nevar sevi aizstāvēt un kas tiek diskriminēti. Turklāt mēs to darām visā pasaulē. Mēs piešķiram Saharova balvu, bet Eiropas Savienība Uh, neievēro cilvēktiesības vai neraizējas par to, ka pārkāpumi ir tās uh, pašas teritorijā. Piemēram, poļu mazākums vai minoritāte Lietuvā nebauda visu, ko nosaka cilvēktiesība aizsardzības konvencija. Un šobrīd lietuvieši vēlas ierobežot iespējas izglītoties poļu valodā šai minoritātei. Un, manuprāt, komisijai ir jāraugās, lai Eiropas Savienībā visās dalībvalstīs tiktu ievērotas cilvēku tiesības, samazinot, ierobežojot iespējas izglītoties poļu valodā, slēdzot skolas. Tā ir, protams, tas liecina par diskrimināciju. Paldies! Un tagad vārds Keleman kungam. Paldies! Arī es atbalstīju sevišķi 25. grozījuma otro daļu. Ir absolūti nepieciešams. Šeit ir teikts, ka Eiropas parlaments uzskata, ka ir Krievijas iestāžu uh, pārstāvjiem, kas bija iesaistīti uh, Magnitska lietā vai nav to noskaidrojuši, varētu netikt ielaist Eiropas Savienībā. Un, un runa ir arī par citām, uh, tātad par Eiropas Savienības visām valstīm. Tas ir ļoti būtisks grozījums. Un es aicinu komisiju un padomi ņemt vērā Eiropas parlamenta ieteikumu šajā grozījumā. Eiropas uh, parlamenta pilnvaras tagad ir lielākas un mums tiešām ir ļoti aktīvi jāiestājas, lai tie, kas pārkāp cilvēktiesības, dabūtu arī ciest par to un tiktu sodīti. Uh, Magnitska un arī Hodorkovska lietās ir jābūt uh, lielai caurskatāmībai un jābūt skaidrībai, kas īsti uh, ir, tik, ir noticis. Paldies! Tagad vārds Takulas kungam. Arvoisā puhemies. Paldies, priekšādātāji. Es atbalstīju Andrikienes ziņojumu un cilvēktiesību jautājumi ir pelnījuši mūsu uzmanību. Tie ir ļoti nozīmīgs elements Eiropas saimnības politikā, un mums ir uh, jānodrošina, lai uh, vārdiem sekotu darbi, kas nevienmēr ir vienkārši. Ko ir iespējams darīt praktiski? Varbūt man vajadzēja balsošanu, kad mēs uh, runājam par Laki ziņojumu, varbūt man vajadzēja pieteikties ar reglamentu jautājumu. 50 cilvēki piet, piecēlās kājās, jūs teicāt, ka to bija 40. Tiešām mēs nerespektējam noteikumus, un kā mēs varam, ja mēs paši neievērojam savus principus, kaut ko mācīt citiem. Mums pašiem ir jādarbojas likuma ietvaros un jāievēro cilvēku tiesības. Un ir liels iespējas uzlabot arī mūsu um, autoritāti, mūsu slavu runājot arī ar Krieviju un citām valstīm. Un cilvēktiesības nedrīkst ierobežot nevienam. Paldies! Grazie! Paldies! par ar Laki ziņojumu par jaunu stratēģiju Afganistānai. Vandas kungam lūdzu vārds. Paldies priekšādātāji. Eiropas parlaments. Um, mani nepārsteidza šodien Amerika darbojas Afganistānā bez nesekmīgi, un Eiropas Savienībai tagad ir jāsniedz ātrā palīdzība. Bet, manuprāt, vēl daudz, ja mēs iepazīstamies ar 60, 63. pantu, tad eh, šeit runa ir arī par Irānu, ko var iesaistīt problēmas risināšanā ar Afganistānu te ir grūti vispār noticēt savām acīm, to visu lasot. Tas ir tiešām, ne, neminēšu salīdzinājumu, bet absolūti neiespējami. Es balsoju pret šo ziņojumu. Paldies, Henenkungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Man bija tas gods eh, apmeklēt Afganistānu šī gada sākumā kopā ar Brītu karaspēku. Tikos ne tikai ar mūsu armijas pārstāvjiem, bet arī no karavīriem no Igaunijas un Dānijas, kas visi dzīvo vienā bāzē. Es gribētu teikt, ka es nevaru mm, pilnībā paust savu pateicību šiem vīriešiem un sievietēm no dažādām dalībvalstīm, kā arī no sabiedrotajiem ārzemēs, kas iztērē daudz enerģijas, lai nodrošinātu mieru šajā nelēmīgajā, bet skaistajā valstī. Uh, Es gribēju teikt vienu lietu par šo ziņojumu. Šķiet, ka mēs pieļām vienu kļūdu kā Rietumu aliansē, un te ir saistība ar mūsu politiku attiecībā uz magoņu iznīcināšanu. Cilvēki, kas pārstāv mm, vietējas pašvaldības, vietējas vēlēšana apgabalus, zinās, ka tieši lauksaimnieki ir viskonservatīvākie cilvēki. Taču eh, iznīcinot magoņu laukus Afganistānā, mēs eh, esam mm, pārvērtuši ļoti godīgus zemniekus noziedzniekos. Redzams, ka šiem magonēm um, ir tirgus. Visā pasaulē pietrūkst izēvielu opiātiem. Ja mēs nodrošinātu uh, iespēju cilvēkiem audzēt magonas Afganistānā, tad arī šajā valstī varbūt varētu atjaunot labklājību. Paldies! Tagad eh, būs balsājums skaidrojumi par eh, pastāvīgi krīzes pārvaldības mehānismu izveidi Eirozonas finansiālās stabilitātes saglabāšanai. Hīnīts kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret eh, šo rezolūciju, ar ko tiek izveidots pastāvīgs krīzes pārvaldības mehānisms Eirozonai. Tāpēc, ka Īrijā un Grieķijā mēs redzējām realitāti, ka e, šādi mehānismi var izglābt e, finanšu sistēmas, kas piedara e, spekulantiem un finanšu haizivīm, un tādējādi tiek nabadzīgo cilvēku ikdienē padarīta vēl grūtāka. Lisabonas līgums tiek grozīts, lai piešķirtu lielākas pilnvaras un uzliktu stingrus nosacījumus finanšu sistēmā, kādas ir dalībvalstīs. valstīs. Tādējādi mēs institucionalizējam doktrīnu, ka sabiedrībai ir jāmaksā par krīzi. Es brīdināju īrijas valdību par to, ka bez referenduma tiks pieņemts šāds grozījums Lisabonas līgumā. Īrijas valdība jau ir izdarījusi daudz ļauna īrijas valstī. Uh, Starptautiskais valūtas fonds uh, ir palīdzējis spekulantiem. Mums uh, ir jānodrošina, lai īrijas cilvēkiem būtu iespēja izrauties no finanšu tirgus klaušām. Lielas paldies! Līdz ar šo pasludinu sanāksmi par slēgtu līdz šīs dienas pulkstens 16. 15. atvainojos.